Sākam darbu. Vakardienas sanāksmes protokols jau ir eh, pieejams. Vai jums ir kādas pretenzijas? Nē. Labi, esam pieņēmuši protokolu pašreizējā redakcijā. Dāmas un kungi, eh, tagad.